prasa no mums rīkoties, lai apturētu globālo sasilšanu, lai apturētu mežu noplicināšanos, lai apturētu klimatu pārmaiņas. Klimatu pārmaiņas nepalēnēsies, tad, ja tiks darīts tikai kaut kas viens, jo klimatu pārmaiņas nepazīst robežu. No, ja, no, no Ķīnas līdz ASV, no Austrālijas līdz daudzām citām vietām pasaulē klimatu pārmaiņas ir spēkā. Tās ietekmē mūs visus. Mēs šajā cīņā varam vinēt tikai tad, ja strādājam kopīgiem spēkiem. Nevienu neaizmirstam, no, nevienu neaizmirstam aiz muguras jādomā par fosilo, par, par ogļu apkarošanu, jādomā par degvielas nodokļiem, un ja šie fosilā degviela jāatstāja pagātnē, mums jāveido nākotnes enerģijas avotu, mums jā, jāsaka, ar tā vecajām tehnoloģijām jārada jaunas un jāfinansē jaunas tehnoloģijas. Virsīsim Eiropas priekšu, veidosim tādus tirniecības darījumus, kas atbilst Parīzes nolīgumam. Mūsu priekšā ir izvēle, vai nu rīkojamies kopā, vai klimats pārmainīs mūs visus. Paldies, nākamā runātāja kolēģe. Es atvainojos, kolēģis Berensens. Priekšādātāji, paldies. Uz mūsu pleciem ir būtiska atbildība. Mēs esam atbildīgi nākamās pautnes mūsu bērnu priekšā. Mums jāatstāj viņiem ilgspējīga pasaule. Un tas nozīmē trīs lietas. Pirmām kārtām tīrāka pasaule, un šeit mums jābūt ļoti ambicioziem. Tas turklāt nozīmē, ka mums nepieciešama arī stratēģija, kas būtu neatkarīga, piemēram, no Krievijas un tās eh, enerģijas avotiem. Mums jādomā par to, ko mēs varam šeit darīt Eiropā, lai pārliecinātos, ka mums ir ilgspējīga enerģijas politika, un mums ir vajadzīga arī spēcīga ekonomika, tā lai mūsu bērni varētu dzīvot labu nākotni, nodrošināt labu nākotni arī saviem bērniem. Tātad mums ir vajadzīgs šāds godīgs, taisnīgs pārējais posms no pilsoņiem uz pilsoņiem. Tas attiecas arī uz nozarēm, nu, piemēram, gāzes infrastruktūras varētu nākotnē tikt izmantots ilgspējīgāk svarīgākiem mērķiem. Un turklāt mums nepieciešams nodrošināt arī peļņu šai gadījumā, peļņu nesošu pārējais posmu. Visa šīs idejas, domāju, kopumā palīdzēs mums pārliecināties, ka nodrošinām ilgspējīgu apkārtējo vidi. Paldies, nākamais runātājs Daniels Buda. Paldies! Nu, pašreizējā situācija liecina par to, ka mums jārīkojas tūlīt pat. Šobrīd šķiet tieši lauksaimniekus visvairāk skar klimata pārmaiņas Eiropā salīdzinoši ar citiem rūpniecības sektoriem. Tāpat laikā lauksaimnieki Eiropas Savienībā ir arī tas smagsvars, kas palīdz sakārtot apkārtējo vidu lauksaimnieki un uh, kultivētās teritorijas paredz tieši šāda veida uh, pārēju. Tās var piedāvāt veselīgu pārtiku un tā tālāk. 2040 līdz 2040. gadam iedzīvotāju skaita Eiropā pieaugs par 30%, un tas nozīmē, ka mums nedrīkstam aizmirst par galveno pārtikas piegādātāju, un faktiski mums būs jākļūst par galveno pārtikas piegādātāju šeit, Eiropā. Uh, klimata pārmaiņu apkarošanas procesā mums jādomā arī par to, ka dalību valstīm jā, jāveicina ekoloģiska lauksaimniecība. Tas nāks par labu gan klimatam, gan videi, gan iedzīvotājiem. Paldies, nākamais runātājs Benjumēja Benjumēja kundze. Grāties, prezidenta. No cabe duda de que el medio ambiente. Jā, paldies. Nav šābu, ka klimata izmaiņas ilgspējība ir vislielākie izaicinājumi, vēl jo vairāk ņemot vērā arī dabas katastrofas, daž, kā piemēram plūdi Spānijā septembrī, kur arī cilvēki gāja bojā. Taču kreisie izskatās ir tie, kuri pārņem šīs debates īpaši par uh, Mm, vidas aizsardzību. Nu, tagad viņi ir tā visu monopolizējuši, ka nav iespējams vairs realizēt to mm, reālu politiku. Arī starptautiskā programma, lai apkarot klimata izmaiņas, viņi runā par uh, klimata eh, un runā par kapitāls, kapitālismu sagraušanu. Neaizmirsīsim arī lomu, ko spēlē privātā nozare, aizsargājot ekosistēmas dabas liegums visā Eiropā. Mēs nevaram runāt par visu šo, ja mēs eh, ne nosakām par atbildīgiem arī katru cilvēku atšķirīgi dāmas un kungi. Neizmantosim vīdi kā argumentu, lai, sast, lai uzvarētu citas politiskās cīņas. Nerunāsim par fatālismu, stigmatizāciju, ir jāsadā kopā, lai pilsoņiem mēs sniegtu ļoti konkrēts priekšlikums. Paldies jums, un nākamais runātājs Henna Virkunena, lūdzu. Arvoisa puhemies, ilmastonmuutos. Lielas paldies priekšādātāji! lai pieli, apturētu klimata pārmaiņas, mums jādara ļoti daudz, kas, bet tāpat laikā nedrīkstam aizmirst par to, ko jau esam izdarījuši. Mērķi, kas tika noteikti 2020. gadam, tiks sasniegti, tiks izpildīti un pat pārsniegti līdz 2030. gadam. Esam paredzējuši ambiciozus tālākus mērķus un komisija lēš, ka arī šos ambiciozos mērķus mēs izpildīsim un pat pārsniegsim, ja vien īstenosim pilnīgi visus tos tiesību aktus, kas jau ir pieņemti un apstiprināti. Nu, piemēram, šī vidē draudzīgās enerģijas pakotnes, atkrituma pārstrādnes direktīva, emisiju ierobežojumu direktīva, kas attiecas uz emisijām vieglajām un smagajām automašīnām, plasmasas stratēģija, esam taču gal galā izliekuši vienreiz, atsevišķas vienreiz lietojamās plasmasas uh, preces. Nu, tātad daudz labi lēmumi ir jau pieņemti, bet tagad mums jāpārliecinās, ka šis temps tiek saglabāts, ka virzamies uz priekšu un ka varam nonākt līdz 55% mērķi līdz 2030. 2030. gadam lielais vairākums šo mērķi tiešām arī atbalsta emisiju samazināšanā. Mums ir jābūt līderiem šai jomā. Paldies nākamā runātāja Marīda Graca Karvajo. Priekšādātāji klimata pārmaiņas, jāsaka, ir ne tik vien politiskas debats pēc sava rakstura. Mums pierādījumi klimata pārmaiņām jāsaka ir acu priekšā, un tas uzliek mums par pienākumu rīkoties. Mums jārīkojas ar pamatīgi atbildīgu attieksmi. Un jādomā, kas ir tas, ko mēs pavisam konkrēti varam darīt lietas labā. Nu, piemēram, sākotnēji mēs varam īstenot tos mērus un pasākums, kas jau ir apstiprināti. Eh, jāsaka, daudz piedāvā jauno tehnoloģiju jomu, tur tādas tehnoloģijas, kas vēl netiek pilnībā un eh, pamatīgi izmantotas vienmēr jādomā tāpat laikā arī par dažādu mūsu pieņemtu pasākumu no, ietekmi, jāveic ietekmes novērtējums un jāsako līdz tehnoloģija attīstībai nenoliedzami. Tieši tādā veidā varēsim salāgot tās ambīcijas, kas mums pastāv cīņā pret klimata pārmaiņām, arī ar tādu spēcīgu līderību rūpniecības sektorā Eiropā, tā lai mēs varētu beig beigās saglabāt savu dzīvesveidu kvalitatīvā veidā. Paldies, nākamais runātājs! Nākamais runātājs Šons Kelijs. Having, uh... Paldies! Es pārstāvēju parlamentu Parīzes vienošanās tikšanās laikā un arī Marakešā biju, biju Polijā, kad tur spriedām par klimatu un esmu referents, kas atbildīgs par šo tematu, tāpēc priecājos, ka šīs diskusijas norisinās. Ir pareizi teikt, ka šīs ir, šī ir ārkārtas situācija, daudz uz to arī šodien norādīja. Tāpēc augstu vērtē Fonder Lajens kundzes paustās saistības attiecībā ar šo jauno zaļo kursu un vēlmu virzīties uz priekšu ar konkrētiem pasākumiem un mēriem, jo nenoliedz sniedza, mums ir jārīkojas arī ārkārtas mm, variantā. Tieši šādā mums ir vajadzīga šī ārkārtas reakcija. Šie mēķi ir jāpalielina un tikai un vienīgi, um, uz, protams, jāpalielina, nevis jāmaina tie, jāgroza un jāsamazina. Protams, ka tas ietekmēs um, daudz ko. Un tāpēc nepieciešams domāt par taisnīgu pārēju, nepieciešams arī dalību valstīm ik gadus atskaitīties par to, ko tās ir veikušas emisiju samazināšanas labad. Uh, Un, protams, ka vienlaikus jādīmo par iedzīvotājiem. Paldies! Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Ferē, kolēģiem Ferēram. Paldies priekšādātāji! Šis parlaments ir sagatavojis entos ziņojumus, dažāda veida rezolūcijas un tā tālāk, visu par klimatu pārmaiņām. Un e, šķiet arī tiek gatavota programma, programma, kas, piemēram, e, nu, domās, kur, piemēram, tiks runāts par to, kā pielikt punktu ogļu izmantošanai, kā nodrošināt gaisa kvalitāti, kā veicināt tāda veida patēriņu, kas būtu ilgspējīgāks, e, kas ļautu samazināt šo ražošanas intensivitāti, piemēram, lauksaimniecībā un tam līdzīgi. Uh, Vienlaikus e, nedrīkstam pieļaut, ka tiek sagrauta, ma, sagrauti mazie ražotāji laukos un ir jāveido atbilstīgas attiecības starp dabu un cilvēku. Atcerēsimies, ka laukos tāpat jau diezgan maz iedzīvotāji palikuši. Mums ir jāizmanto finanšu resursi, lai palīdzētu šiem, šiem reģioniem tā vietā, lai kārtējo reizi atkārtotu visus šos skaistos vārdus, mums vajadzētu patiešām beidzot solidāri palīdzēt un pā, šiem cilvēkiem un arī vienlaikus arī paskatīties uz pretrunām, ko paši radām. Paldies tālāk došu vārdu diskusiju noslēgumā komisāram Ettingeram. Priekšādātāji, dāmas un kungi, godātie deputāti, kopā ar saviem līdzstrādniekiem ņēmu vērā, atzīmēju visus, visus jūsu izteikumus, klausījos ļoti uzmanīgi. Visus, ko jūs teicāt par lauksaimniecību, ēku efektivitāti, tautsaimniecību, tautsaimniecību kopumā. Jūs, protams, vēlēties izdarīt zināmus eh, spiedienu, jūs arī paudāt savas cerības un prasības. Es protams, saprotu, ka lielākoties tā, tas būs jaunais komisijas sastāvs, kam būs jāreģē uz visu jūsu teikto. Viņi būs tie, kas strādās tālāk pie visiem šiem tiesību aktiem kas darbosies Eiropas līmenī un vienlaikus sadarbosies arī par, ar partneriem ārpus Eiropas. Un es tiešām ceru, ka tādā veidā tiks attaisnots arī pilsoņu cerības. Domāju, ka šīs debats nāk īstajā laikā, īstajā brīdī. Jo, protams, ka tieši šobrīd mēs spriežam, piemēram, arī par budžeta um, apjomu turpmākajiem gadiem, un mēs joprojām līdz ar to varam veikt kaut kādas korekcijas, pielāgojums, kas ļaus uh, veiksmīgāk sistematizēt līdzekļus tieši ekoloģiskiem pasākumiem. Uh, Un, protams, ka šai ziņā līdz, līdz atbildību uzņems arī jūsu budžeta komitejas referenti. Bet, godātie deputāti, paldies liels par visu, ko jūs teicāt šais debatēs. Tas viss ir likts aiz auss. Paldies. Un noslēgumā došu vārdu padomas vārdā ministrei Tūtītu Upurainenai. Lūdzu. Godātā priekšādātāja, dāmas un kungi, godātie deputāti, komisārkungs. Šīs bija ārkārtīgi interesantas diskusijas. Ļoti uzmanīgi ieklausījos visos, um, ieklausījos jūsu ierosinājumos. Paldies par tiem. Kā jau teicu šo debašu sākumā, mums ir jāpastiprina cīņa pret klimatu pārmaiņām. Tas jādara pavisam steidzami. Un Eiropas Savienībai šeit jāizrāda izlēmība, mums jārāda, jāparāda līderība, mums jārīkojas kā globālam līderim klimata pārmaiņa apkarošanā. Un mēs kā prezidentūra tieši tā arī darām. Mēs darām visu, kas mūsu spēkos, lai mēs tieši šādu e, pozīciju, kā Eiropas Savienība varētu ieņemt. Mēs šobrīd grasamies, e, domājam arī par vienošanos par ilgtermiņa oglekļu neutralitātes stratēģiju, vēlamies nodrošināt pozitīvus rezultātus e, novembra Eiropadomē. Domāju, ka būtu tas liels sasniegums, ja mēs visi visi varētu vienoties par to, ka Eiropas Savienībai jākļūst par klimata neitrālu eh, valsti līdz 2000, eh, kontinentu līdz 2050. gadam. Tikko pie darba stāsies jaunais komisijas statāvs, sastāvs, viņi nāks klajā arī ar priekšlikumu par taisnīgas un eh, pare, atbilstīgas pārejas iespēju. Un es domāju, ka līdz ar to šāda veida priekšlikumi tālāk tiks iekļaut arī priekšlikumos attiecībās uz nākamo septiņu gadu daudzgadu finanšu plānu. Šāda taisnīga pāri ir atslēgvārds, un tieši tādā veidā mums vajadzētu raudīties uz klimata pārmaiņu apkarošanu. Pēc sava rakstura šis temats, protams, ir eh, prasa plašas eh, debatas, tas saistīts ar plašiem izdevumiem un daudz problēmu jautājumu jāapspriež, bet jo vairāk viedokļu mēs iekļausim šajās diskusijās, jo labāk mēs varēsim izkristalizēt šo kopu kopējo vīziju, un tāpēc mūsu prezidentūras moto ir strādāt kopā par labu ilgspējīgai Eiropai, par labu ilgspējīgai nākotnē. Paldies par uzmanību! Liels paldies, saka priekšādātāja ministrei. Lieliski, līdz ar ko diskusijas par šo darba kārtības punktu ir noslēgušās. Nākamais darba kārtības punkts ir revīzijas palātas 2018. gada pārskata izklāsts. Vispirmām kārtām došu vārdu Klaushainam Haineram Lēnem, bet pirms sākam diskusijas gribu vēl visus klātacošos informēt, ka, ja vēlties piektieties brīvā mikrofona procedūrai vai uzdot zilās kartītes jautājumiem, tad jums jāizmanto jaunā elektroniskā sistēma. Tā, tā tad jūs varat pieteikties šīm procedūrām elektroniski. Protams, tas nozīmē, ka jums jābūt līdz balsošanas kartītei. Ja vēlaties pieteikties eh, tātad eh, brīvā mikrofona procedūrai, varat darīt, jo to jau šobrīd jums nav jāgaida diskusija noslēgums. Nu, tā tad, eh, ja runātāji ir nomainījušies, ja visi ir ieņēmuši savas vietas, tad tādā gadījumā, jā, lūdzu, iekārtojieties, saka priekšādātāja Lēnas kungam no revizijas palātas. Jā, padomas viesi savukārt dodas prom. Nu labi, lūdzu, Lens kungs, priekšādātāja. Godātie deputāti, godētā prezidentūras pārstāve Ettingera kungs, dāmas un kungi. Es ārkārtīgi priecājos, ka šodien kopā ar saviem kolēģiem Lazaros Lazaro Baru, kas savukārt ir referents, kas strādā pie šī gada pārskata, ka mēs varam būt šodien šeit un šo budžeta apstiprināšanas procesu līdz ar to turpināt attiecībā uz 2018. gada budžetu. Par ko tad šo pēcpusdienu runājam? Mēs runājam šobrīd par pašreizējo finanšu situāciju Eiropas Savienībā. To vēlamies jums prezentēt šajā gada pārskatā. Mēs um, esam izpētījuši un liekam priekšā ehm, informāciju par to, vai parlaments līdzekļus un e, citas iestādes ir šos līdzekļus tērējušas atbilstīgi, samērīgi un atbilstīgi priekšrakstiem esam sagatavojuši Eiropas Savienības konsolidētos finanšu kontus 2018. gadam. To esam pārbaudījuši un saskaņā ar mūsu aplēsēm ieņēmumu un finanšu situācija uh, Eiropas Savienībā mm, šobrīd ir salīdzinoši adekvāti prezentēta, respektīvi revīzijas palāca atzinums ir pozitīvs. Mēs neesam konstatējuši nekādas būtiskas kļūdas. Trešām kārtām kļūdu rādītājs ir 2,6%. Tas nozīmē, ka, protams, saskaņā ar mūsu uh, aplēsēm 2,6% maksājumi nebūtu bijuši jāveic, kas, jo nav, tie nav tikuši tērēti vai piešķirt atbilstīgi uh, tiesību aktiem izmaksas modelis attiecībā uz ēs e līdzekļiem, protams, lielā mērā ietekmē arī šo kļūdas rādītāju. Izdevumu jomā kopēji sarežģītie notikumi liecina par to, ka apmēr ka puse no šiem līdzekļiem tiek mm, izmaksāti tad, kad tiek iesniegti pieprasījumi par atbilstīgiem izdevumiem. Un, eh, nu, piemēram, labs piemērs šeit ir pētniecības projekti, eh, lauku attīstības projekti, attīstī, eh, attīstības projekti, kor, projekti citur. Un tad šeit kļūdu, rād, kļūdas rādītājs ir 4,5%, jo šeit ir sarežģīti noteikumi. Savukārt šis rādītājs ir mazā, mazāks tajos gadījumos, kad, piemēram, maksājumi ir pakļauti vienkāršākiem noteikumiem. Un Un te runāja, piemēram, par tiešiem, tiešmaksājumiem lauksaimniekiem, um, stipendijām, studentiem vai budžeta atbalstu ne, ne ES valstīm. Nu, respektīvi, apmēram 50% no mūsu pārbaud, pārbaudītā liecina, ka nav nekādu būtisku kļūmju. Un šī, pamat, šī iemesla dēļ jau trešo. Uh, Eh, gadu pēc no kārtas mēs nākam klajā ar ierobežot, respektīvi, kvalificēto apstiprinājuma eh, slēdzienu, kas nozīmē, jā, viss ir kārtībā, bet tā tad vienmēr ir arī kaut kādi bet šai gadījumā un vēlamies izstrādāt rekomendācijas. Mēs, piemēram, vēlamies runāt par tāda veida jo, jomām, kur ir lielāks risks. Šobrīd šķiet daudzās jomās eh, kļūmes līmenis ir samani, samazinājies. mūsu igadē, daudzgadējā stratēģijas daļa ir tāda, ka mēs nākam klajā pirmām kārtām ar tādu primāru apliecinājumu, eh, kas balstās uz veiktajām pārbaudēm, savukārt eh, tālāk domājam pārbaudīt arī komisijas pārvaldības paziņojumu kas savukārt balstās uz viņu īstenotajām pārbaudēm un pārbaudēm, kas notikušas dalībvalstu līmenī tajos gadījumos, kad atbildība bijusi kopīga. Uh, Līdz ar to mēs arvien vairāk sadarbojamies ar komisiju, lai izveidot atbilstīgās komisijas un eh, pārbaudas punktus, kas ļautu budžeta apstiprinājumu dot. Tāpēc gribu izvē, izmantot šo iespēju, lai pateiktos komisāram Otingeram un viņa kolēģiem par atbalstu šai darbā. Mums ir tiešām bijis ļoti, ļoti laba sadarbība. Ceru, ka ar nākamo komisiju sastāvu šī sadarbība turpināsies. Esmu pārliecināts, ka noteikumi, protams, ir izveidot tāpēc, ka tie ir jāievēro, respektīvi nākamos e, soļus parot, mums ir jāspēj paļauties uz jau iepriekš paveikto darbu. Un tā, lai izvairītos, piemēram, no dubultas revīzijas, godātie deputāti. Uh, Atsevišķi mūsu sigadējā ziņojuma, um, atsevišķas iedaļas katra, ietver attiecīgas rekomendācijas attiecībā uz atsevišķiem budžeta posteņiem, un varat iepazīties ar detaļām par šo, detalizēto informāciju. Um, likām to priekšā pirms pāris nedēļām budžeta kontrolas komitejā. Dāmas, kungi, to, dāmas un kungi, tomēr ir viena lieta, ko es vēlētos atkal un atkal uzsvērt. Mēs šobrīd esam krustcelēs. Eh, sācies jauns sasaukums, eh, viena dalība valsts grasās no Eiropas Savienības izstāties, un pārējās 27 dalība valstis savukārt ir tas pēdējais spēcīgais forts, kam jāpieņem šobrīd nākamais daudzgadu finanšu plāns, laikam no 20. līdz 27. gadam. Mūsu pārbaudas darbs, ko šodien prezentējums, parāda, ka Eiropas Savienība neskatoties uz visām iepriekš pastāvošajām problēmām, jau trešo gadu pēc kārtas ir spējusi nodrošināt pietiekami augstus grāmatvedības atbildības un pārskatāmības standartus attiecībā uz nodokļu maksātāju izmantošanu. No pašreizējā komentācijas sastāvu un, protams, dalībvalstīm mēs gaidām to, ka šāda veida centieni tiks turpināti un uz tiem mēs būvēsim tālāko darbību. Mēs, protams, rēķināmies ar jums visiem. Ceram, ka kopīgiem spēkiem mēs visi rūpēsimies par to, lai arī turpmāk šis līdzekļu pārvaldība norisinātos atbildīgi. Dankeschön. Paldies, un tagad vārds eh, komisāram eh, Oettingeram. Priekšsēdētājs kundze, eh, Lēns kungs, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Es vēlētos Lēnas kungam un visai revizijas palātas tai pateikties eh, par paveikto darbu un arī par lielisko sadarbību, eh, kādu mēs piedzīvojām eh, mana darba laikā kā komisāram. Un, protams, ka lai varētu turpināt eh, kontrolēt eh, budžeta izpildi, eh, mēs kā komiteja turpināsim sadarboties ar parlamentu un ar revīzijas palātu kā arī izman, lai nodrošinātu attiecīgu caurskatāmību, jo Eh, grāmatvedības uzskaitē, jo gal galā runa iet par to, ka mēs izmantojam e Eiropas Savienības nodokļu maksātāju līdzekļus. Eh, mēs esam atstājuši um, komisijas uh, budžetu uh, labā stāvoklī un uh, jau četras reizes pēc kārtas uh, audits ir bijis, revīzija ir bijusi veiksmīga, uh, kļūdas uh, procents ir samazinājies uh, līdz 2,6%, tas bija augstāks pirms pieciem gadiem. Un jau trešo gadu reizi pēc kārtas revīzijas palāta ir nonākusi pie secinājumu, ka veids, kā mēs rīkojamies un uh, ar savām finansēm, ir pelnījis eh, pozitīvu atzinumu. Eiropas Savienības budžets spēlē ļoti svarīgu lomu miljoniem eiropiešu, gan parastiem iedzīvotājiem, gan lauksaimniekiem, eh, gan uh, studentiem un 3 ceturdaļas eh, izdevumu eh, pārvalda un izlieto dalību valstīs. Un tādēļ ir ļoti svarīga šī sadarbība ar eh, dalību valstīm un uh, jānodrošina, lai tiktu ievērota um, likumība uh, šo līdzekļu izmantošanā. Tas visvairāk attiec uz kohēzijas politiku un lauksaimniecības politiku, kas uh, šobrīd uh, sastāda 70% no Eiropas Savienības budžeta. Un mēs esam pateicīgi dalību valstu valsts līmenim un reģionālajiem līmenim par kontroli par šo līdzekļu izmantošanu. Ir nepieciešama eh, strikta un eh, laba mm, pārvaldība un ir, eh, protams, jābūt arī skaidrai pārvaldības struktūrai un jābūt skaidrai katra iesaistītā lomai. Šis te atslēgas vārds kļūdas apmērs ir uh, svarīgs un kļūda ir, e, kļūdu līmenis ir samazinājies. Bet ir uh, svarīgi um, arī atgūt tos līdzekļus, kas ir uh, izlietot um, neatbilstoši. Un te ir jārunā par diva veida uh, riskiem, uh, par uh, apmēru uh, līdz kuram ir jārealizē kaut kādas korekcijas un kas ir svarīgākais tieši nodokļu maksātājiem. Un pagājušajā gadā eh, te varēja runāt tikai par 0,8%. Tātad, kas tad īsti bija nelikumīgi iztērēts un eh, kas no nelikumīgi iztērētā nav eh, atgūts Eiropas Savienības budžetā. Un dažās dalībvalstīs ir problēmas ar kohēzijas programmu līdzekļu izmantošanu. Uh, Un e, šeit e, kļūdu e, līmenis ir bijis augstāks nekā iepriekšējā gadā. Un tāpēc mēs vēlētos dot padomu dalību valstīm par to, kā labāk norganizēt šo pārvaldību. Mēs cenšamies vienkāršot pārvaldību, bet ja mēs raugāmies uz to eh, piemēru, kuru izskatīja revizijas palāta, tad šajā gadījumā tika piemērota nepieciešamā eh, korekcija. Es gribētu teikt, ka ļoti sarežģīti noteikumi arī eh, biežāk noved pie kļūdīšanās. Mēs vēlamies vienkāršot uh, nosacījumus, bet eh, no otras puses arī eh, atvieglot eh, pieeju Eiropas Savienības finansējumam dažādiem lietotājiem. Un tālāka vienkāršošana arī ir paredzēta. Es vēlētos aicināt arī likumdevējus koncentrēties tieši uz vienkāršošanos, uz dažādu normu nosacījumu eh, vienkāršošanu, lai nesarežģītu eh, nevajadzīgi jau tā sarežģītās lietas. Eh, un kopā ar partneriem svarīgi ir noskaidrot, kāds ir kļūd, tās vai cits kļūdas iemesls, lai būtu iespējams šo kļūdu labot. Svarīgi ir arī tas, eh, cik veiksmīgi līdzekļi eh, tiek izmantoti, cik liederīgi tie tiek izmantot. Uz to ir norādījis arī OECD. Tam esam pievēršies Eiropas Savienības budžeta programmā un esam darījuši daudz, lai uh, vienkārši, eh, nevis vienkārši iztērētu budžetu saskaņā ar eh, nosacījumiem, bet lai eh, ar to palīdzību mēs risinātu problēmas, kas ir svarīgas visai Eiropas Savienībai. Un komisija turpinās nodrošināt to, lai dažādu pušu intereses tiktu ņemtas vērā un nepārtraukti tiktu uzlabot slikta uh, situācija, kā līdzekļi tiek izlietot nākamajā finanšu periodā. Un uh, veiktspēja šeit ir viens no atslēgas vārdiem. Un svarīgi ir uh, nodrošināt, lai jūs, kā uh, lēmumu pieņēmējs, arī uh, mē, saņemt pēc iespējas vairāk informācijas par to, kā tiek um, izlietot Eiropas Savienības līdzekļus. Vēlētos pateikties Eh, Lēnes kungam un īpaši uzsver to, eh, ka eh, sadarbība ar jums arī ir bijusi ārkārtīgi auglīga. Un daļa no jautājumiem, kuri tika uzdoti mūsu kolēģiem komisāru uzklausīšanā arī uh, dod mums uh, ievirs tajā, kas mums būtu jādara nākotnē. Paldies, komisāra kungs! Un eh, tagad es aicinā, eh, sāksim debatas, un es aicinātu visiem turēties pie jums piešķirtā uzstāšanās laika. Un tagad. Uh, Holmērs kundze. Cienījamie kolēģi, es vēlētos vispirms pateikties revizijas palātē par lielisko eh, kopdarbu un sadarbību un arī eh, par darba eh, kvalitāti. Un vēlētos pateikties arī Otingera kungam par ļoti konkrēto un atbalstu, ko mēs esam saņēmuši. Un es gribētu uh, teikt, ka mūsu sadarbība attīstīsies ļoti pozitīvi, kā dzīmēja arī Lēnes kungs. Un es ceru, ka uh, mēs esam ņēmuši vērā uh, mūsu iepriekšējo pieredzi strādājot pie jaunās finanšu schēmas. Un tad, kad mēs runājam par uh, kļūdas procentu, uh, tad ir jāsaka, ka eh, nereti dalība valstis nevis atvieglo uh, dzīvi uh, finanšu līdzekļu saņēmējiem, bet uh, izveido vēl sarežģītākus nosacījumus un mm, Tādā eh, es tiešām vēlētos aicināt jūs raudzīties uz to, lai dalība valstis to nedarītu, jo dalība valstīm ir šī te tendence apsūdzēt uh, Briseli visā un ļoti bieži uh, ir jāstrādā, vajadzētu vairāk strādāt pie tā, lai atrisinātu problēmas dalību valstu līmenī. Mums vajadzētu vispirms uzlabot uh, divas funkcijas, uh, stiprināt divas funkcijas, uh, sniegt tehnisko palīdzību dalību valstīm, gan mm, runājot par um, ehm, auditu spēju un uh, korektu un uh, caurskatāmu uh, finansējumu izlietojumu atspoguļojumu. Paldies, un tālāk nākamā Penkovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Lēns kungs, Sotinger kungs, paldies par jūsu uzstāšanos mēs esam apmierināti ar uh, revizijas palātas uh, gala secinājumiem par paveikto 2018. gadā. Jā, ir uh, samazinājusies, uh, samazinājies kļūdas procents atsevišķās jomās, taču kohēzijas jomā, diemžēl, uh, noticis pretējais. Uh, reģionālās attīstības un eh, nodarbinātības direktorāti šai sakarā ir uh, izteikuši bāžas. Un uh, budžeta izpildes uh, rezolūcijā tas ir redzams. Es atbalstu pilotu iniciatīvu no komisijas un revizijas palātas puses par uh, to, ka nepieciešama ciešāka sadarbība ar dalību valstīm. Uh, un eh, Šastelkungs. Priekšsēdētāji, komisāri kungs, kolēģi, gribētu arī pateikties revīzijas palātas priekšsēdētājām gan par ikgadējā ziņojuma prezentāciju, gan arī par darbu, uh, ko ir veikusi revīzijas palātas dienas. Kā jau es teicu, komitejā uh, Šī prezentācija uzsāk mūsu budžeta izpildes procedūru, un tagad mēs esam mūsu darba sākumā, runāt par budžeta efektivitāti. Mēs zinām, ka mūsu uzdevums nav vienkārši, ir jāatrod līdzsvars starp tādu budžetu, kurš ir ambiciozs, bet arī realistisks, un Eiropas Savienība nevar uh, dot solījumus, ko nevar uh, ievērot. Un, ja revizijas palātas izvērtējums globāli ir pozitīvs, tomēr es redzu, ka ir vēl punkti, kam jāpievērš īpaši uzmanība. Savienība. Te galvenokārt ir runa par problēmām, kas nav jaunas, uh, piemēram, kompensācijas noteikumu pārskats, tas rada liels kļūdas. Kļūdu rādītājs arī augsta riska izdevumos, arī uh, zemais apgūšanas līmenis dažās valstīs, tad arī vajadzība pēc administratīvo noteikumu vienkāršošana, tad arī par pašu resursu iegu, uh, ienākumi muitā vai arī Eiropas attīstības uh, fonda kontekstā. Revīzijas palēta arī norādīja, ka visām Eiropas instancēm ir jāstrādā, lai tiktu harmonizēta revīzijas pasākumi un prakse, kas ar to saistīta. Tad es ceru, ka gan revīzijas palēta, gan komisija nāks klajā ar iniciatīvām, lai varētu pielāgot šīs revīzijas noteikumus, lai vienkārši nodrošinātu uzticību datiem. Uh, Tad arī šī politikas ietekme ir jāstiprina, īstenojot efektīvas uh, revīzijas. Jūs zināt, kā uh, veiktspējas pakta uzlabošana ir manas grupas prioritāte. Aicinu revīzijas palātu veikt vairāk veiktspējas auditus, lai pārbaudītu, vai politikas un programmas tik tiek uh, efektīvi īstenotas un ir iedarbīgas. Paldies! Merci. Es ahetu svot. Paldies! Un eh, zaļo grupas vārdā Fon Kramonas Stabadēlas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es arī gribētos visiem pateikties par sadarbību eh, pie pēdējā eh, ziņojuma strādājot. Mēs esam uh, raudzījušies, kā izlietot līdzekļi 2018. gadā, bet mums ir jāskatās, lai mūsu eh, budžets būtu ilgspējīgs, jo maksājumu iekavējums eh, neatiec tikai uz 18. gadu, bet parāda arī to, kas mums sagaida nākotnē, jo pēdējos gados arvien pieaug maksājumu kavējumu, un mēs esam sasnieguši rekorda augstu līmeni ar 281 miljārdu un uh, prognozes rāda, ka uh, šis cipars vēl turpinās pieaugs. Un uh, tas nav tikai skaitlis grāmatvedībā, tam ir politisks svars. Maksājuma apropriācijām ir jābūt pieejamām, lai varētu nosekt visus mm, parādus jaunajā, jaunā plānošanas perioda sākumā jo mm, pastāv liels risks īpaši Austrum Eiropas un Centrāla Eiropas dalībvalstīs, kas varētu radīt arī struktūrāls problēmas. Mums ir jāspēr soļi, lai samazinātu eh, šo kavējuma eh, apjomu lai nodrošinātu tādu budžetu, kas ir ilgspējīgs un ne tikai īstermiņā, bet arī ilgtermiņā, un lai uh, fondu izmantu absorpcijas eh, rādītāji tik palielināti, mm, arī ir jāpiestrādā, jo mums ir jāizvairās no šīm te kļūdām jaunajā uh, finanšu plānošanas periodā. Un nākamais kūsa kungs. Dāmas un kungi, priekšsēdētājs kundze. Eh, ja mums nebūtu revīzijas palātas Eiropas Savienībā, tad mums nāktas uz tādu izgudrotu, jo jūsu darbs, Lēns kungs, ir ļoti svarīgs, svarīgs mums visiem. Un mēs to tiešām augstu vērtējam. Bet tāpat laikā vēl daudz, kas ir jādara. Un uh, to skaidri parāda ziņojums par 18. gadu. Un te es gribētu uh, citēt. ka um, mirušas mušas var uh, sabojāt labas kvalitātes eļļu. Jūs cenšaties eh, šīs te, eh, šos te netīru un šīs mušas izzvejot no mūsu finansēšanas sistēmas. Un jūsu darbs, protams, ir ārkārtīgi nepieciešams. Die, jetzt für die Fraktion. Un e, tagad EKR e, e, grupas vārdā Černēckī kungs. Priekšsēdētājs kundze komisārs, komisāra kungs e, un cienījamais revizijas palādes priekšsēdētāji. E, šī ir svarīga diena. Mēs esam pateicīgi revizijas palātai par uh, veikto darbu. Jūs spēlējat ļoti svarīgu uh, lomu, esat ļoti nozīmīga institūcija. 2018. gadā mūsu izdevumi uh, sastāv apmēram 1% no visa kopējā Eiropas Savienības IKP, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai uh, šie uh, iz, līdzekļi tika izlietoti eh, saskaņā ar uh, noteikumiem. Bet svarīgi ir arī, kādi rezultāti tiek panākti uh, ar šiem līdzekļiem. Jūs minējāt kļūdas procentu 2,6. Jā, tas līdzīgi kā divos iepriekšējos gados, bet iepriekš pagājušajā gadā šis rādītājs bija 2,4. Ehm, tad jautājums, vai kā tad īsti ir, vai ehm, šis apjoms pieaug vai ehm, samazinās, un vai eh, šis te nelielais palielinājums ir tikai tīri statistisks, un par to nav jāuztraucas. ja um, mēs varam nebūt apmierināti, mēs varbūt ne, varam būt apmierināti ar mūsu saistību izpildi. Un tagad uh, grupas vārdā Ferēras kundze. Bet šķiet, ka viņas nav. Tādēļ e, došu vārdu Hīverkungam. The latest European Court of Auditors report shows the level of regulation. Pēdējais revizijas palātas ziņojums rāda, ka 18. gadā ir pieaudzis kļūdas procents un eh, par 2,4, runa ir par 2,14 miljoniem. Un jāsaka, ka jūs esat atstājuši bez pārbaudas 864 miljonus. Un globālās Eiropas budžetā 189 uh, eh, miljoni nav kontrolēti. Jūs sakāt, ka transakciju skaits ir nebijis pietiekams, eh, lai noteiktu kļūdas procentu. Gribu skaidri pateikt, ka mana valsts vairs nemaksās ne centa Eiropas Savienības budžetā, jo galu galā cilvēkus eh, baida ar eh, vēlēšanām, bet droši vien jau, ka tās tur non, eh, mēs tur nonāksim un ir skaidrs, ka mēs negribam parakstīt tādu līgumu, kur miljoniem pazūda Eiropas budžetā un mēs paņem, pārņemsim savas tiesības un uh, Brexita pre, uh, piekritēji uzvarēja vēlēšanās, tāpēc jūs mūs nenobaidīsiet ar jaunām vēlēšanām. Nākamais Zdehovska kungs. Nu, lieliski jums izdevās izrunāt man uzvārdu priekšsēdētājas kundze. Cienījamie kolēģi, es Eh, domāju, ka Monty Python cirks ir aizbraucis, bet eh, iznāk, ka viss vēl turpinās. Un iznāk, ka Monty Pythons joprojām ir dzīvs un eh, turpina savus priekšnesumus. Hiverkungs un citi uh, iemieso uh, šādu te e, cirku, un šķiet, ka viņš vispār nav lasījis e, ziņojumu, un e, tie detalizētie cipari, ko jūs tur uzskait, stāstījāt, eh, nu citiem tie bija, eh, likās smieklīgi, jo jūs jaucāt eh, kopā nesavienojams lietas, un ja jūs vēlties iet prom, neviens jau jūs te netur, un mēs ļoti labprāt dzirdētu no apvienotās karalistes, kad tad jūs īsti aiziesiet neviens jūs šeit netur. Bet eh, es domāju, ka kopumā revizijas eh, palāta ziņojums ir labs un tas eh, parāda, ka revizijas ir veiktas visās institūcijās, bet ir, protams, daudz lietas, kuras mēs vēl varam uzlabot un uh, noteiktās nodaļās. Mums ir, protams, jāstrādā pie lielākas efektivitātes. Uh, Eh, ir arī jādomā, kā izmantot eh, šo ziņojumu rezultātus, kā eh, mm, iepazīstināt sabiedrību ar šiem ziņojumiem un kāds būs viss šī procesa rezultāts. Tātad ziņojums ir labs pamats, lai turpinātu diskusijas ar Eiropas komisijas. Pēdējo piecu gadu laikā daudz lietu ir mainījies. Un es tiešām ceru, ka Nākošais budžeta komitārs Hānkungs arī ieviesīs jaunas pozitīvas izmaiņas, un es gaidu uz kādu zilo kartīti. Nu, esat to atbilstoši atzīmējis. Jā, un, protams, ir zilā kartīte no kolēģa Rolana. Vispirms es vēlētos apsveikt to, ka uh, parlamentā ir liels, jums ir liels atbalsts no plašas publikas, bet eh, man ir jautājums, jūs izmantojat analoģiju ar Monty Python, jā, nu tā ir laba. Uh, Bet eh, atcerieties, eh, piemēram, ar Kriesotu kungu, kurš mēģināja aprīt tik daudz pārtiks, cik vien viņš spēja, un tas ir arī ar budžetu līdzīgi. Šeit eh, arī šis budžets cenšas aprīt ar vien vairāk un vairāk, tā kā, kā jums šķiet, vai tā ir īsta analoģija? Jā, nu jums izdevās uh, 31 sekundē iekļauties, lai uzdot jautājumu 30 sekundes uh, atbildēji. Cienījamais kolēģi, es gribētu atbildēt, bet eh, jūs joprojām motivējat mani uz citu analoģiju no britu neizmaļajiem humora resursiem. Ko jūs man parādāt? Uh, ka um, Monty Pythons turpinās, bet turpinās arī, jā, ministra televīzijas seriāls, un tā ir atbilde uz to, ko jūs eh, gribējāt uzdot. Nu, ņemot vērā to, ka ir jau vēls, eh, mums ir vēl viena zilā kartīte, un eh, nevar uzdot otru jautājumu, tāpēc došu vārdu Garsies Mundas kundzei. Jā, paldies priekšsēdē, paldies komisāram Eitingeram, arī paldies īpaši Lēnikungam par to, ka šeit parlamentā prezentējāt savigadējo ziņojumu, biju ēnu referentais un D arī uh, darbā pie budžeta izpildes grib norādīt, ka revīzijas palātas ziņojumā nav uh, institūciju finanšu analīze, un te mēs redzam, uh, dažas norādes uz parlamentu komisiju, bet tas arī ir viss kļūdas rādītāji pēdējo gadu laikā ir bijuši mazi, taču esmu pārliecināta, ka pamatīgākā attieksme norādīt arī uz to, ka izdevumi ir daudz efektīvāki. Tas palīdzēs arī turpmāk mūsu finanšu pārvaldībā. Jūs izstrādājat savus ikdējos ziņojumus par aģentūrām. Esmu pārliecināta, ka varēsiet arī mobilizēt cilvēku resursus, lai varētu arī veikt analīzes par astoņu institūciju budžetu. Un tagad Bojē kungs lūdzu. Labdien, revizijas palāta priekšsēdētāji! Paldies par jūsu ļoti nozīmīgo darbu analizētais budžetu, kā norādat savā gadējā ziņojumā. Budžets tikai veido 1% no uh, valstu bruto ienākumiem, vairāk kā 100% no resursiem, kas tiek paredzēti ar iemaksām dalību valstīm. Ir tātad pārdals loģika, tā īsti nav saprotam līdzpilsoņiem. Un resen arī redzējām arī šeit Eiropas parlamentā tas uh, baro vieglo populismu. Un, ņemot vērā šo politisko situāciju, mēs uh, visai daudzi vēlamies, lai Eiropas Savienībai pēc iespējas ātrāk būtu tāds budžets, kas būtu ambīcija augstumos lai būtu tāds budžets, kuru uh, pildītu es pašu resursi bez papildus nodokļiem, aizsaimniecībām un privātu personām, un gribam tādu Eiropas Savienību, kurā būtu pašu projekts kontinentu interesēs. Eiropas Savienībā ir jābūt pilsoņu gaida augstumos, ko mēs redzam tieši vēlēšana laikā, un tad, nu, Šai jaunajā kontekstā gribam uzteikt jūsu ļoti svarīgo darbu, priekšētāji kungs, tam būtu vairāk jēgas arī, lai palielinātu uzticību pilsoņos attiecībā uz es institūcijām. Paldies! Un tagad Lebretona kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Nacionāla apvienība vienmēr uzskatījusi, ka patvērumu politikā ir jāpaliek nacionālajā kompetencē, revizijas palāta arī to savā ziņojumā atbalsta 19. gadā, nosodot skandalozos nekārtības patvērumu aģentūrā. No, tas ir apmēram 200. lapas pusē, kur revizijas palāta norāda, ka aģentūra parakstīs nelegālus līgumus 3,5 miljonu eiro apmērā vēl, kas ir skandalozāk, ka 17. gadā šī aģentūra ir izsludinājusi konkursu 50 miljonu eiro apmērā pārkāpumu bija tik acīm redzami, ka ātri tam vajadzēja pielikt punktu. Paralēli pēc citēju ziņojums situācija, kas attiec cilvēku resursiem, arī ir uh, ievērojami pasliktinājusies, tā ka izpildu direktoram nācās atkāpties no amata, un tas tik tiešām ir. Uh, šausminoši. Tas norāda, ka revīzijas palāta rāda, dara labi savu darbu, bet tas norāda arī uz to, ka Eiropas Savienība nevar pārvaldīt uh, Eiropas valstu patvērumu politiku. Lielas paldies! Un tagad Agilāra kundze, ekārvārdā. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju pateikties revīzijas palāta priekšsēdētājiem, pateikties komisāru kungam par to, ka arī iepazīstināt mūs ar ikgadējo ziņojumu par ES budžetu. Kā jūs abi norādījāt, tad 18. Eh, gadā tad izdevumu kļūdas bija virs 2%. Skaidrs, jā, kā tika veikt ka ir jāturpina darbs, lai mazinātu šīs kļūdas. Un runāt arī par dabas eh, resursiem un īpaši jau par KLP zinām, ka tiek darīts smags darbs, lai samazinātu administratīvo slogu. Taču arī skaidrs ir tas, ka. Mm, Gala saņēmējām situācija joprojām ir sarežģīta. Lauksaimniekiem viss šī administrācija ir ļoti smagnēja, birokrātija pieaug, ir ļoti daudz uh, sarežģītas prasības, kas ir jāievēro, lai samazinātu atbalstu. Lādējāt lauksaimniekiem vairāk ir jāizpilda papīri un ne, viņiem nav laika darīt savu darbu. Es ceru, ka mm, būs uh, veiksmīgāka sadarbība ar dalībvalstīm, lai šo visu koriģētu. Liels paldies! Paldies, un tagad pusotra minūte. Piņa Dolī, kungs, kundze. Uh, Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms gribēju pateikties revizijas palātē par paveikto darbu. Ikgadējais ziņojums ir ļoti svarīgs dokuments Eiropas parlamentam. Tas arī atvieglo mūsu darbu, sniedz ļoti daudz informācijas, lai izvērtētu ēstēriņus. Īpaši, lai varētu arī konstatēt kādas problēmas risinājums. 2018. gada ikgadējā ziņojumā norādīts uz progresu salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Nu, pirmkārt jau arī kļūdu rādītāji maksājumos mazinās 1,6%. Tas ir solis pareizā virzienā, taču komisija ir jāturpina arī strādāt, lai būtu lielāka caurskatāmība, kā tiek izmantota uh, nodokļu maksātāja nauda, arī ir jāstiprina sadarbība revīzijas palātu. Ir daži arī kritika uh, minēta arī par ceturto un trešo pozīciju par pilsoņu drošības jautājumu un citiem jautājumiem. Tur nav iespējams samazināt vēl, eh, samazināt tātad kļūdas un nav caurskatāmības izdevumos dažās nozarēs, kas attiec uz lauka attīstību kohēziju, arī Erasmus un apvērsni 2020. Visā šais programmās kļūdu rādītāji vēl ir lieli un tas viss ir jārisina pēc iespējas ātrāk. Tāpēc izsaku vēlmi arī labāk organizēt kontrolas, palielināt palielināt arī revīzijas, lai pārbaudītu to, vai politikas un programmas tiek īstenotas iedarbīgi un lai garantētu arī, lai pilsoņu nauda tiktu adekvāti iztērēta. Es tiešām Vēlos, lai tiktu pieņemti nepieciešamie pasākumi un varētu uzlabot situāciju, lai Eiropas Savienība institūcijas būtu daudz uzticamākas. Paldies! Paldies, pusotra minūte. Novakov kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godētais komisāra kungs. Esmu pārsteigts. E, tiešām e, revīzijas palātas priekšsēdētājs ar lielu entuziasmu to prezentēja, negaidīja, bet ir lieliski to redzēt. Daudz, kas te izskanēja attiecībā uz skaitļiem un procentiem, tas viss ir pareizi. Es gribētu runāt, tad, kas ir aiz šiem skaitļiem. Tie ir cilvēki, uzņēmumi, viņu projekti. Ļoti labi, ka jūs meklējat šīs kļūdas, tas ir jūsu darbs, jūs esat nodokļu maksātāja labākais draugs. Taču papildus meklējot kļūdas mūsu projektā, vajadzētu arī domāt par šo projektu kvalitāti, vai esam sasnieguši mērķi kādu nu sev noteicām, vai arī esam strādājuši visefektīvāk. Tātad paralēli raudzīt uh, to, kā nav tik tērēt, ir jāpārbauda, vai ir sasniegt noteiktie mērķi. Tad nu viens no iemesliem, kādēļ šajā programmēšanas periodā tik esam apguvuši tikai 30% birokrātijas. Ir jābūt tādai kontrolē, kas balstās uz risku. Ir tie um, ieguvēji, kuriem ir uh, labi rezultāti, viņi jākontrolē mazāk, bet tie, kur nepārtraukti kļūdās, viņi ir jākontrolē vairāk. Tas ir tas veids, kā mēs varētu atrast līdzvarotu risinājumu, lai mēs tiešām kalpot nodokļu maksātāju interesēm un lai arī, lai saņēmēji daudz labāk uh, varētu apgūt fondus. Paldies! Un tagad Kinīčī kundze. Es un tev vārdā uz minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs, gadējies 2000. 18. gada ziņojums uh, norāda Eiropas Savienības uh, finanšu situāciju, kas ir labāka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pat ja ir vēl kļūdas. Uh, Un tas ietekmē budžetu, īpaši, kas attiecas uz tēriņiem kohēzijas fondā un lauksaimniecībā. Revīzijas palāta norāda arī uz to, ka ir ļoti sarežģīti noteikumi, lai saņemtu ES fondus, ir jābūt mazāk tehniskai pieejai, lai lauksaimnieki mazie uzņēmē pētnieki varētu izmantot esošos fondus un nepieļaut kļūdas. Uh, Tālāk arī runājot par prevenciju. Mēs zinām tikai, ka 11 dalību valstīm ir uh, konkrēta pretkrāpšanās programma, tāpēc komisija ir jāveicina daudz uh, komunigēnāk normatīvu visās dalību valstīs, lai valstis pieņemtu uh, nepieciešamos plāns, lai apkarotu krāpniecību un varētu arī kontrolēt, kā tiek tērēta ēst nauda. Paldies, tagad lūdzu EKR vārdā Jurzika kungs. prácu, ktorú predvádza už mnoho rokov. Paldies! Jūs esat paveicis lielisku darbu revīzijas palatā, palātā, un tiešām gadiem tas ir jau tā. Revīzijas palāta pēc pārbaudēm ir konstatējusi, ka, lūk, izpildes rādītāji lielā mērā mm, ir sasaistīti arī ar kļūdas līmeni. Tie, tas kopumā revizijas palāta died mums arī tādu pārskatu par visām, visu politiku īstenošanu. Uh, Domāju, ka revizijas palātas secinājumi attiecībā uz budžetu ir ārkārtīgi vērtīgs instruments, jo nav jau tā, ka šeit līdzekļi pāriet vienkārši no vienas kabatas uz otru. Nē, mūsu mērķis ir pārliecināties, ka katrs investētais eiro patiešām dod pietiekamu uh, vērtību, pēc iespējas vairāk dod Eiropas pilsoņiem. Un, lūk, dzirdējām, ko revizijas palāta teica, līdz ar to tāda veida prasības, protams, nosaka arī SA, un tas parādījās viņu pēdējā pētījumā, kur tiek secināts, ka Eiropas Savienība faktiski lielāko tiešām labi pārvalda informāciju par savu budžetu, tātad savu, faktiski no starptautiskām šādām struktūrām ir pirmajā vietā, bet, nu, katrā ziņā darāmā vēl daudz. Paldies! Paties nākamais runātājs uz pusotru minūti kolēģis Montei. Thank you, Chair. Walking across the sitting room. Paldies. Nu, kad eju pāri savai dzīvām istabai, es izslēdzu televīziju, jo kārtējo reizi tajā atkal kaut kāds um, raidījums par devīgu Eiropas Savienību. Nu, un tad, kā Brian dzīvēja Monty Python filmā, teica, jā, raugieties uz dzīves gaišo pusi, un mans vārds ir Brians, es pats esmu Brians. Uh, un savākārt iepriekšējā Brian Zīvē es biju Skotijas parlamenta revīzijas priekšsādātājs. Un šī ziņojuma skaitļi mani acis neaizmālē. Šeit ziņojumā rādīts 2,6% kļūdas uh, līmenis. Tas ir 4 miljārdi eiro. Tas ir gandrīz vairāk nekā viena otra dalībvalsts iemaksā budžetā. Nu, tad paskatīsimies uz šiem kopīgajiem mērķiem. Nu, piemēram, lūk, naudas, kas tiek maksātas darbiniekiem par lidojumiem uz Jamaiku, par piesārņojuma budžetu.